Tad eh, iepriekšējās, eh, jūs zināt, kāda ir darba kārtība, vai kādam būtu kāda iebilduma par protokolu? Šķiet, ka nē. Tad eh, uz